Savu lūdzu. Um. Paldies. Džordžs Orvels būtu bijis pārsteigts par to, kā ir nosaukts šis fonds. Miljardiem eiro sešu gadu griezumā tiek piedāvāti. Šis fonds var piegādāt ieročus Āfrikas valstīm, kuru vēsture ir pilna ar kāru un dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es eh, tiešām neatbalstu šo piedāvāto fondu, un ja tas tomēr tiktu izveidots, tad varbūt, ka to vajag pārsaukt. Drīzāk vajadzētu to saukt par uh, ieroču veicināšanas fondu. Nu, piemēram, kas notiek Malī un Somālijā. Vēl šonedēļ valdības atbalstīti bruņotie spēki darbojas Malī. Uh, Mēs, Sīrija, pievienojāmies Eiropas Savienībai, lai kopīgiem spēkiem aizsargātu mieru un neutralitāti, bet, nu, nav nekāda neutralitāte, ja mēs atbalstam šādus projektus, un Eiropas Savienība vairs nav īsti nekāds mieru projekts, vai ne? Paldies, kolēģim Flanaganam, noslēgumā. Παπαδάκης, κόγκς, πέντε, στα δουλειά, πριν μέσα μικροφόνης. Συγκροτεί με τις ευλογίες του Eiropas Savienība šobrīd ir tādā situācijā, par ko jau senāk ir runājis, piemēram, Brehts. Nereti šādi signāli liecina par kara tuvošanos. Šeit vienīgais nolūks ir nodrošināt tiešu finansējumu imperialistiskām darbībām, atbalstot dažādu citu valstu armijas mūsu interesēs. Uh, ja divkārt tiek palielināti militārie tēriņi 1,2 miljārdi eiro gadā. Nu, nu pat sievietes tiek aicinātas piedalīties šādās ļoti bīstamās operācijās. 70 gadus pēc uh, NATO izveides un 20 gadus pēc tam, kad uh, NATO veids uzlidojumus eh, Dienvidslāvijā. Tagad mums ir eh, mehānisms, kas ļauj šādus imperialistiskus eh, uzbrukumus pārvērst realitātē. Ir jāsaprot, kas ir īstais ienaidnieks. Paldies! Paldies Pavadākis kungam, līdz ar to brīvais mikrofons ir noslēdzies. Un no, nu, noslēgumā vēlreiz vārds komisāram Kingam. Lūdzu. Chair, um... Priekšsēdētāji, Gribu teikt paldies deputātiem, kas ir izteikušies. Paldies par viņu komentāriem un ierosinājumiem. Pimento Lopesa kungam es gribētu teikt, ka nekas netiek slēpts. Šis ir absolūti caurskatāms pasākums. Ir pilnīgi skaidrs, kāda ir nolūki, un arī ziņojumā par to ir runāts. Ir skaidrs, kāda būs lēmuma pieņemšanas procedūra. Un visi varēs ar to iepazīties. Darbi dažās jomās jau notiek, un arī tas ir izcelts ziņojumā. Piemēram, nodrošinot sensitīva aprīkojuma nodošanu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un arī Eiropas Savienības attiecīgajiem noteikumiem. Varu apliecināt, ka tam mēs pievērsīsim ārkārtīgi lielu uzmanību. Mm, es arī piekrītu tam, ka Eiropas parlaments ir pilnībā jāinformē regulāri par šī fonda izmantošanu. Un tās ir saistības, ko mēs labprāt uzņemamies. Vēlreiz paldies uh, visiem tiem, kas izteicās par šo jautājumu. Es zinu, ka ir kaislīgi viedokļi. Vēlreiz paldies par jūsu ziņojumu un cerams, tas rīt gūs plašu atbalstu. Vielen Dank. Paldies komisāram Kīngam. Diskusija noslēgumā vēlreiz eh, minūte Valtmens kundze mūsu referentē. Lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Daudzkārt tika piesaukts miers, bet, nu, diemžēl tas ir jēdziens, kas daudziem pasaules iedzīvotājiem ir svešs. Arī šobrīd daudz kur vietā pasaulē notiek karš. Un uh, laikā, kad lemjam par šo mieru nodrošināšanas fondu, tas ir ārkārtīgi būtiski. Mums būs iespēja veikt uh, nepieciešamās darbības ātrāk un iedarbīgāk. Mēs varēsim atbalstīt mūsu partnerus un kopīgi sekt izmaksas. Esmu dzirdējusi ļoti daudz uh, argumentu, kas nav īsti pamatoti. Šis fonds ir instruments, kas Eiropas Savienībai ir nepieciešams, un to nu, mums sagaida iedzīvotāji. Uh, Ļoti bieži mums ir bijusi tāda ārpolitika, kad mēs varam tikai riet, bet nevaram kost. Nu, es domāju, ka ar šī fonda starpniecību mēs varēsim uh, rīkoties atbilstoši realitātei un panākt vairāk miera pasaulē. Ceru, ka arī tas būs atbalstu balsojumā. Paldies, Valkmēns kundze, diskusijas noslēgušās, balsojums būs rīt un nākamā sanāksme sāksies uh, rīt 28. mārtā. Pūksteni deviņos eh, darba kārtība ir publicēta tā pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Un, lai jums visiem labs mājceļš, paldies eh, tehniskiem darbiniekiem, eh, tūkiem, un līdz ar to šī sanāksme ir noslēgusies. Vislabāk!